Uh, okay, we, we go, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, sāksim darbu. Mums ir ļoti piesātināta darba kārtība. Ir jāizrunā četri jautājumi pirms uzklausīšanas par Vietnamu. Uh, tāpēc mums ir jāsāk bez kavēšanās. Un pirmais jautājums mūsu darba kārtībā ir viedokļa apmaiņa par Argentīnas G20 prezidentūru. Mēs šo jautājumu diskutēsim kopā ar kolēģiem no AFED komitejas. Uh, Mēs um, esam ļoti saulēcīgi organizējuši šo sārunu, jo šī mēneša beigās um, notiks sanāksme um, Buenos Airesā, kur no 3. oktobra līdz 2. novembrim, un es gribētu sveikt Marcelo Čīmas kungu, Argentīnas vēstnieku. Es atvainojos, ja izrunāju šo vārdu ne īpaši precīzi. Es ļoti ceru, ka jūs man piedosiet. Un, uh, Vēstniekungs pastāstīs par Argentīnas prioritātēm kā G20 prezidentūrai. Vēl sveicu Antoānu Kaselu, G20 šerpa dalībnieku un arī gribētu arī sveikt priekšsēdā vietnieku Havie Permuju kungu un viņš būs pirmais runātājs, lūdzu. Lielas paldies! Paldies! Es turpināšu spāņu valodā. Pirmkārt, es vēlētos pateikties Inta komitejai un priekšsādātājiem par to, ka viņi piesaistījušai sanāksmei ārlietu komiteju. Domāju, ka ļoti svarīgi strādāt kopīgi pie šiem tematiem Eiropas parlamentā. Šie ir temati, kuri pārsniedz at katras atsevišķi komitejas kompetences un kompetences Kā jūs visi zināt, Argentīna uzņemas G20 prezidentūru, kas ir galvenais fin ekonomikas, finanšu un uh, politikas eh, sadarbības fórums starptautiskajā jomā 18. gadā. Argentīnas prezidentūra līdz pat šodienai ir organizējusi vairāk nekā 50 sanāksmes un uh, arī šī mēneša beigās sanāksme notiks Buenos Airesā. Uh, temati ir ļoti nozīmīgi attiecībā uz ekonomiku, finansēm, darbietām, enerģiju un lauksaimniecību. Visi šie temati ir ļoti nozīmīgi Eiropas parlamenta darbam. Eh, Argentīnas prezidentūra ir izvēlējusies sev saukli uh, veidot konsensu un saskaņā ar K20 līderu iepriekšējām nostādnēm Hamburgā, kur pagājušā gada decembrī tika panākt vienošanās par labāku in e, integrāciju, iekļaušanu, taisnīgumu, e, darba, e, ekonomiskai izaugsmē un darba vietu veidošanai, Argentīna meklē iespējas veidot mehānismus konsensam kopīgi Um, spēkiem un ņemot vērā visu šo valstu grupu mērķus. Kā jau to decembrī uzsvēra prezidents Makri, starptautiskā sadarbība visās politikās ir būtiska. Argentīras prezidentūra balstās uz ilgtspējību, taisnīgumu un to nolūks ir veidot no, e, globālus noteikumus, kas ir ārkārtīgi no, nu, svarīgi šajā mūsdienu pasaulē, kur ir spēki, kur ir nevēlas kopīgas noteikumus. Argentīnas prezidentūra meklē tos rezultātus, kurus grupas locekļi uzskata par taisnīgiem un ilgtspējīgiem. E, šajā starptautiskajās sadarbības jomā, e, daudzpusējās attiecībās un globālajā pārvaldībā Tas ir iemesls arī, kāpēc piedalās ārlietu komiteja un piedalīsies ar lielu interesi fórumā Buenos Airesā, kurš notiks šī mēneša beigās. Paldies! Uh... Lielas paldies! Un tagad es došu vārdu Argentīnas vēstniekam, ekscelencei uh, Marcelo Džims kungam, ja jūs varētu izteikties 5 minūšu laikā, eh, tad būs brīnišķīgi. Es varētu vēl īsāk izteikties. Paldies priekšētājs, paldies, ka aicinājāt man piedalīties šajā sanāksmē. Sim tā izrunā manu uzvārdu. Mēs esam itāļu, spāņu. Es gan spāņu valodā turpināšu tāpēc. Iesākumā Vēlos norādīt, ka G20 sanāksme Buenos Airesā ir lēmums, kas tika, tiek pieņemts Argentīnā prezidenta lēmuma ietvaros pār spēcīgu un participatīvu ārpolitiku. G20 pēc uh, trim sanāksmēm Buenos Airesā 17. gadā telekomunikāciju sakarā ministru līmenī, otra darba līmenī, cīņa pret bērnu darbu un ministru līmenī pārpa uh, eh, PTO. Argentīna ir šobrīd G20 prezidējošā valsts, un kā jau sacīja Javiers, G20 mērķis ir veidot konsensu taisnīgam un ilgspējīgam attīstības procesam. Galvenie vārdi ir attīstība, eh, taisnīgums eh, un ilgspējība. Kāpēc Argentīna ir izvēlēta par G20 mītnē? Tāpēc, kā G20 ir tas organisms, kurš uh, atbild pār pārvaldes ekonomisko pārvaldību. Otrais iemesls ir multilaterālisms, un trešais G20 iekļauts dienvidu skatījumu. Vārds attīstība ir viens no būtiskākajiem vārdiem, uzsver vēlreiz. Tālāk par to, kas notika gada laikā un lai varētu attīstīt Havjē eh, uzskaitītos mērķus eh, mums ir jāatbild jautājumu, par ko mēs runājam, kāpēc mēs par to runājam un ko mēs darīsim šajā sakarā. Par ko mēs runājam, kas ir angļu vārds what's, tas ir konsensus veidošana, lai varētu sasniegt ilgspējīgu attīstību, to stiprināt, kā mēs to panāksim. Un Argentīna ir nospraudusi trīs prioritātes - darba vieta nākotnē. Mēs zinām, ka globalizācija, tehnoloģiskā revolūcija maina e, nodarbinātības veidu nākotnē, tāpēc Argentīna ir strādājusi pie šiem jautājumiem gada laikā un izstrādājusi divas pamatīdējas. Viena ir uh, jauna veida izglītība, kā sagatavot cilvēkus nākotnes darbam, un otrā ir pār darba formalizēšana. Argentīnā esam uzskatījuši, ka informēšana un informātika ir būtiski. Uh, Nākošais jautājums ir infrastruktūras veidošana un finanšu resursu mobilizēšana, lai uh, sektu to plaisu, kura uh, pastāv starp attīstīto un mazāk attīstīto pasauli. Un trešā prioritāte ir ilgtspējīgs uzturs nākotnē. Un pie šiem jautājumiem ir strādāts attiecībā uz augsnes izmantošanu un pārtikas drošumu. Tās ir prioritātes, bet ir arī transversāla temati, kas ir dzīmumu jautājums. Par to tiek runāts Buenos Airesā, tas tiks iekļauts arī gala deklarācijā, e, e, kā piešķirt e, lielāku lemtspējas tiesības sievietēm, tālāk stiprināt starptautisko finanšu sistēmu, sadarbību starp uh, tirzniecību un investīcijām, uzņemties atbildību par klimatu pārmaiņu jautājumu un arī ārpus kā 20 eh, valstīm piesaistīt citas valstis eh, - Spānija, eh, Čīle, Nīderlandi, Jamaiku, Ruandu, citas valstis. Mūsu nolūks ir paplašināt G20 atbalsta pamatus. Un domāju, priekšsādātāji, ka es izpildīju mērķi, visu izteicu 4 minūtēs 40, un pirms beidz uzstāšanos es vēlētos īpaši pateikties Eiropas Savienības eh, vai pār tās lomu. Buenos Airesā daudzi komisāri apmeklējuši Buenos Aires lauksaimniecības sadarbības eh, digitālās ekonomikas, rūpniecības un citi un Eiropas Savienības dalība uh, Buenos Airesā bija ļoti nozīmīga panāktajiem nolīgumiem. Uh, un es vēlos arī savu, nodot savus valdības pateicības vārdus par konstruktīvo attiecību Eiropas Savienībai. 5 minūtes 14 sekundes, saka runātājs. Amazing, your excellency. Abrīnojami, ekscelenci. Tālāk došu Antonam Kaselam no Eiropas komisijas. Liels paldies priekšsēdētāji par aicinājumu piedalīties šajā sanāksmē. Es nevaru, protams, konkurēt ar vēstnieku kungu, bet es eh, arī centīšos būt pietiekami interesants. Jūs aicinājāt mani uz šo sanāksmi, lai es varētu izcelt Eiropas Savienības prioritātes. Un eh, šeit sakarā ar šo G20 prezidentūru jāpaturprātā, ka desmit, šogad mēs atzīmējam desmito gada dienu kopš G20 sanāksmju Eh, sākšanos līderu līmenī. Un mēs eh, esam gatavi eh, tādā veidā sadarboties, lai risinātu globālus jautājumus. Kā jau teica Junker kungs, tas ir ļoti svarīgs tāds aspekts mūsu darbā, un mums ir jāturpina uh, šī ideja atbalstīt, un Eiropas Savienība darīs visu, ko mēs varam sarunās eh, pirms samita. Mēs darīsim visu, lai mēs uzturētu šo eh, pasaules kārtību, kas ir balstīta uz starptautiski atzītiem noteikumiem ņemot vērā šo daudzpusējo attieksmi un starptautisko eh, ko, ko, sadarbību mēs eh, domājam par mūsu prioritātēm. Šādā kontekstā es gribētu teikt, mēs atbalstam Argentīnas prezidentūru, kas eh, esošajā kontekstā globālajā ir mm, tādā grūtā situācijā, un mēs esam gatavi arī izrādīt savu atbalstu reformām, kas tiek eh, īstenotas Argentīnā. Kādas tad Eiropas Savienības uh, Um, prioritātes. Mums ir četras un viegli to ir nosaukt - tirsniecība, klimata pārmaiņas, globalizācija un nākotnes nodarbinātība un terorisma apkarošana. Es sākšu ar tirzniecības prioritāti. Izteikšos ļoti īsi jau runāju par to, ka, kad pieminēju kopējo mērķi, G20 uzdevums ir noņemt spriedzi no no tirzniecības e, jautājumu problemātikas. Mēs redzam jau priekšlikumus pēdējo mēnešu laikā. Un mēs atbalstam arī trīs e, pasaules tirdzniecības organizācijas funkciju modernizēšanu. Tātad sarunas, monitorings un strīdišķiršana ir šīs PTO un prioritātes. Un mēs e, arī esam gatavi turpināt šo sarunu Osakā samita sanāksmē 2019. gadā. Un uh, mēs, uh, atgriežoties pie PTO reformas, mēs uh, atbalstam to darbu, ko veic tirzniecības ministri ar OECD atbalstu. Mēs gribam stiprināt um, šo formējumu kapacitāti. Nesen izskanēja doma, ka ir nepieciešams rast atbalstu arī samitā, un es ļoti ceru, ka G20 samitā šo tērauda kapacitāti arī noregulēs. Tātad mēs konkrēti runājām par jautājumiem, kas saistīti ar tēraudu. To gribēju izcelt. Otkārt, par klimata pārmaiņām. UNIPCC sanāksme notika nedēļas sākumā, un um, arī pirms samita notiks Katovicas konference, kur risinās par jautājumu par klimata pārmaiņām, nemaz nerunājot par to, ka klimata pārmaiņas varētu ietekmēt mūsu ekonomiku. Mēs esam sagatavojuši formulējumus, ko mēs atbalstīsim. Mēs pasvītrosim to, ka Parīzes nolīguma īstenošanai ir ļoti liela nozīme tālāk ilgspējīgie mērķi, G20 partnerība, Āfrikas sakarā ir vēl prioritātes. Par nākotnes darbiem gribēju pateikt, ka mēs uh, Eh, strādājam ar globalizācijas eh, jautājumiem, kas skar dažādas nozars, bet vispārīgi runājot, mēs gribam nodrošināt iekļaujošāku tādu raksturu, lai būtu vairāk sieviešu darba spēka, vairāk investīcijas, lai uzlabotu darba spēka iemaņas, bet eh, tuvojoties sanāksmē, mēs identificēsim konkrēts pasākums attiecībā uz konkrētiem partneriem, un šo ideju mēs turpināsim izskatīt skatīt arī Osakas konferencē nākamā gadā. Tad mēs atbalstam arī šo programmu par digitālās ekonomikas taksāciju. Šai sakarā ir komisijas priekšlikumi izstrādāti, un mēs ļoti ceram, ka šajā jautājumā parādīsies arī globāli risinājumi. Un visbeidzot, ko mēs gribam atbalstīt, mēs gribam, lai būtu pilnībā īstenot paziņojuma, eh, paziņojuma idejas par terorisma apkarošanu, tad pretradikalizācija, terorisma izmantošana, apkarošana terorisma nolūkos. Un tad mēs aicināsim visas puses eh, pilnībā īstenot šo dokumentu pret terorismu, kas tik pieņemts iepriekšējā gadā. Paldies! Vai ir kādi jautājumi vai kādi papildinājumi no deputātu puses? Paldies, priekšsēdētāji. Vēstnieka kungs, liels paldies eh, par jūsu uzstāšanos, par mērķu izklāstu. Es gribētu sākt ar citātu. Citēšu jūs. Eh, jūs teicāt, ka jūs gribat veicināt ilgspējīgu attīstību, un nu, tas tiešām saskan ar mūsu debatēm šeit, šajā komitejā. Uh, Mēs tiešām ceram atbalstīt sadarbību tirsniecības un investīciju jomā. Šeit galvenais vārds ir sadarbība, un tirsniecība ir izaugsmes dzinējspēks. Un, lai būtu ilgspējīga eh, tirsniecība, ir nepieciešams eh, nodrošināt starptautiska tirsniecības režīma labu funkcionēšanu. Un mums ir jācenšas uh, pēc iespējas vairāk izlīdzvarot ieguvumus no tirniecības un arī attiecīgos izdevums vai izmaksas. Um, es e, atbalstu komisijas teikto sakarā ar to, ka Eiropas Savienība uztur savus priekšlikumus PTO reformēšanai. E, septembra beigās notika šim jautājumam veltīga sanāksme Ženēvā. Uh, Uh, mēs atbalstam komisijas piedāvāto jautājumu paketi. Mēs ļoti ceram, ka mūsu priekšlikums atbalstīs arī pārējie G20 locekļi. Un vēl viena doma. Mūsu pilsoņi zaudē ticību tirzniecības jēgai. Tāpēc mums ir jāatjauno diskusija par tirzniecības efektivitāti, par to, cik efektīvi un labi ir lēmumi, kas uh, regulē starptautisko tirzniecisko apriti, un mums ir tālāk jāveicina tirznieciskā apmaiņa. Protekcionisms nekad nekādas problēmas neatrisinās tirzniecības karos uzvarētāji nav. Es zinu, ka varbūt kādās galvaspilsētās okeāna otrā galā ir citāda domāšana, bet nē, es uzskatu, ka tirzniecības kariem nekādas nākotnes un jēgas nav, un arī G20 kontekstā mums ir jāvirsa doma par daudzpusējo līgumu jēgu. Ir, ir vairāki šādi daudzpusējie līgumi, tie varētu papildināts viens otru. Un mēs mēs kā delegācija mm, pied, piedalīsimies Buenos Airesā parlamentārajā sanāksmē. Un mēs, es domāju, mums jāpasvītro tas, ka tikai kopīgi strādājot, mēs varam stabili, iekļaujoši un ilgspējīgi attīstīties. Mēs varēsim tādējādi veicināt eh, jaunu darbvietu radīšanu un arī MVU piedalīšanos globālajās ķēdēs. Paldies! Vai vēl kāds vēlētos izteikties, kolēģi, deputāti, lūdzu, Dārtmuta kungs. Jā, es, man tie interesē viena lieta, ko domā G20 mm, prezidentūras pārstāvs mm, par Krieviju, mm, par sankcijām pret Krieviju. Un vēl e, jūs kā prezidentūra, ko, ko jūs domājat par Irānu un sankcijām pret Irānu? E, es tiešām Eh, gaidu. E, es izteicu ļoti īsu jautājumu vai komentāru. Eh, un es ļoti ceru, ka es saņemšu labi un izsmeļošu atbildi uz abiem jautājumiem. Eh, vai vēl kāds grib kaut ko teikt vai izteikties? Nē, tad došu vārdu vēstnieka kungam. Vēstniekungs vai jūs nevarētu sniegt savas atbildes pēc šīs īsās apmaiņas un tad kā selkunga. Paldies, ļoti viegli ir atbildēt eh, kolēģim, kas runāja no eh, podesta. No, jā, mums tiešām bija protekcionisms Argentīnā un tiešām piekrītu, eh, ka tas nedarbojas. Es gan pats nāku no Ženēvas, strādāju tur par vēstnieku Un tur no tās puses mēs arī atbalstam šo daudzpusējības darba kārtību. Tātad virzība mums Argentīnā ir tāda pat, kā jūs iezīmējāt. Mēs tiešām uzskatām, ka tas ir pareizais ceļš, mēs atbalstam domu, ka tirzniecība rada uh, labklājību. Un uh, par otru jautājumu es atbildēt nevaru. Paldies komisija Kaselkungs, vai jūs gribētu kaut ko atbildēt? Arī ļoti īsi priekšsēdētāji. Es e, pārdomāju to, ko šeit, e, šeit dzirdēju. E, tiešām tas, ko jūs teicāt, tas ļoti labi saskana ar Eiropas Savienības prioritātēm. Es varu tikai vēlreiz pārsvītrot, ka sadarbība, strādāšana kopā ir ļoti svarīga, citu virzību es nemaz nevaru iedomāties, tāpēc atbalstu pilnībā to, ko jūs teicāt. Paldies! Līdz ar to mēs esam izskatījuši šo darba kārtības punktu. Paldies par piedalīšanos, paldies vēstniekungam par piedalīšanos. Un tie, kas eh, dosies uz Buenos Airesu, kas eh, piedalīsies G20 parlamentārajā fórumā, noteikti gaida šo pasākumu ar lielu nepacietību. Un tā kā mēs esam eh, ļoti mm, tā, ma, laika ierobežoti, esam gatavi ķerties pie 11. punkta viedokļa apmaiņa par tirzniecības attiecībām starp Eiropas Savienību un Dienvidāfrikas Republiku. Uh, Es uzreiz gribētu sveikt eh, vēstniecības pārstāvi, Dienvidāfrikas Republikas eh, vēstniecības pārstāvi, pārstāvjus. Eh, šīs grupas vadībā ir vēstnieka kungs, Baso Sanku kungs. Es atvainojos, saka priekšsēdēs par neprecīzu uzvārdu izrunu. Un jūs arī varat izlabot šo izrunu, ja es to pateicu kļūdaini. Tad mums ir Inta komitejas locekļi, kas dosies uz Dienvidāfriku oktobra beigās. Tur mērķis ir izvērtēt mūsu EPA īstenošanu, kur jau ir apritējuši divi gadi kopš uh, E, šī īstenošana notiek, un tad vēl mēs runāsim par tirzniecības attiecībām divpusējām šīs misijas laikā. E, šim, šo jautājumu mēs neesam diskutējuši komitejā jau kādu ilgāku laiku, tāpēc ir pienācis īstais brīdis šādus